to the president. Thank you. Good afternoon, colleagues. Could I ask you please? Labdien, kolēģi, vai lūdzu nevarētu ieņemt savas vietas? 29.